Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. Dāmas un kungi, vēlējos uh, jums teikt labu rītu. Ich äh, war gestern leider nicht in der Lage zu kommen, weil äh, ich äh, durch. Diemž... Diemžēl vakardien nevarēju ierasties pie jums, jo svētdienas vakars ievilkās garumā. Tagad mēs ķersimies pie 8. darba kārtības punkta - Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana. Bisēpa kungs ir referents. Referenta kungs, vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt? Tas ir nihta. Nē. Labi, tad varam nekavējoties ķerties pie balsošanas. Kurš par pirmo grozījumu? Pret? Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Ūdens ir angenommen. Man šķiet, ka pieņemts. Gomes. Gomes. Gomes. Die Abstimmung ist geschlossen. Ah, Beidzam balsot. Noraidīts 30 pār, 32 pret, pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sastais grozījums par, pret atturas pieņemts. Septiņi par, pret atturas noraidīts. Astoņi par, pret atturas noraidīts. Wir kommen dann zum Antrag 11 dafür. 11. grozījums par ist abgelehnt worden. Es 8 ist abgelehnt worden, richtig. 9. 9 par, pret, atturas, pieņemts. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Nav īsti skaidrs, kāds ir iznākums. Par devīto grozījumu sākam balsīt elektroniski. Geschlossen. Beidzam balsot. 20 zu 42 abgelehnt. 22 par, 42 pret noraidīts. Gerade abgelehnt worden. Für es für 10. Desmitais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 11 par, pret, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Tas var 11, ne?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 Vai nu pieņems vai pārbaudām? Tas ir un nicht die Frage stellen. Ja, das, ja, das ist unklar. Es nezinu, nevar saprast. Šķiet, ka liberāļi vispār nebalso. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par? Pret. Atturas Šķiet, kompromiss ir noraidīts. Pārbaudām. Sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums, kurš par pret atturas. Pārbaudīsim. Viņš ir septiņi. Eh? Sì, 17. Ja. Ist geschlossen. Beidzam balsot. 28 par, 35 pret, noraidīts. Ich dafür. 20 par. Pret. Atturas, noraidīts. 21 par. Pret. Atturas, noraidīts.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 atturas noraidīts. 26, kurš par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas noraidīts. 28. par, pret, atturas. Man izskatās, ka norādīts, bet varam pārbaudīt. Na, die waren ein bisschen dafür. Ja, waren ein bisschen dafür, dann ist doch angenommen. Abstimmung ist geschlossen. 45 zu 18. Beidzam balsot 45 par, 18 pret grozījums ir pieņemts. 29. ar mutisku grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 30. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 31 par, pret, atturas pieņemts. 32 par, pret, atturas pieņemts. 33 par, pret, atturas pieņemts. 34 par, pret, atturas pieņemts. 35 divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemta. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Die Liberalen schon sozusagen. Angenommen. Grozījums pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas noraidīta. Trīsdesmit sestais. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. Balsojam elektroniski par eh, visu grozīto. Da waren wieder Ideologen unterwegs. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 54 par, 11 eh, pret. Sveicu mūsu referentu. Tagad balsosim par ES kosmosa rūpniecības politiku. Nu, es domāju, ka Kronbergs kundze ir eh, labākā referenta, kādu mēs vien varētu vēlēties. Kronbergs kundze, vai vēlēties kaut ko bilst? Viņas vispār nav no zālē? <laughs> in der Umlaufbahn. Okay. Wir kommen zur Abstimmung. Balsosim. Pirmais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Devītais par pret pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 13. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Elektroniskais balsojums par visu grozīto ziņojumu sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 52 kolēģi balsoja par, 6 pret, 5 atturējās. Jā, mēs rādīsim kosmisko signālu referentē, ka šis eh, ziņojums ir pieņemts. Wir kommen jetzt zum Antrag Sahelregion. Tagad balsosim par Tānoka kunga ziņojumu stāvoklis cilvēktiesību jomā Sāhels reģionā. Tānoka kungs, vai jūs vēlējāties kaut ko pateikt? Well, thank you, Mr. Chairman. Well... Paldies priekšādātā. Tiešām atvainojos, ka balsošanas saraksts ir tik garš un tik sarežģīts. Jūs jau droši vien zināt, ka bija ļoti polarizētas šīs debatas. Lielākā daļa problēmu attiecas uz tādiem jautājumiem, kas, ar, kas attiec uz rietumu Sahāru un Sakels komponentiem tur. Tur bija ļoti pretrunīgas domas, un tāpēc gribu lūgt visus būt pacietīgiem. Cerams, ka mēs spēsim tikt tam visam cauri. Rezultātā mums būs līdzsvarots ziņojums, jo, jāsaka, situācija tiešām ir sarežģīta, un katrs vārds šeit ir no svara. Uh, Un abas debašu puses eh, spēcīgi aizstāvēja savus viedokļus ļoti daudz, tāpēc grozījumu, ļoti daudz kompromisu grozījumu. Es ceru, ka tā visa rezultātā, kā jau teicu, nonāksim pie rezultāta, kas būs pieņemams visiem, un oktobrī varēsim par to balsot arī plenārsēdē ar tālākiem grozījumiem. Paldies! It's a record. I think here it's a record record. 36 compromises. 36 kompromisi. There's always a new challenge. Tas vienmēr ir izaicinājums. <laughs> so, let's start. Kompromiss 1 dafür. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 90. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 92. kurš par, pret, atturas pieņemts. 93. kurš par, pret, atturas noraidīts. 94. par, pret, atturas pieņemts. 95. par, pret, vēlreiz. 95. kurš par, pret, atturas pieņemts. 96. kurš par, pret, atturas pieņemts. 97. par, pret pret, atturas pieņemts. Trešais kompromis, kurš par, pret, atturas pieņemts. 101. grozījums ar papildinājumu, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 104. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 5. kompromiss, kurš balso par, pret, atturas pieņemts. 108. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 109. par, pret, atturas noraidīts. 6. kompromiss, kurš par, pret 110. 110. vēl kas par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 116. kas par pret atturas pieņemts. 117. Pārbaudīsim elektroniski 116. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. kas par. Pret. Atturas pieņemts. 118. kurš par. Pret. Atturas pieņemts. 119. par. Pret. Atturas noraidīts. 120. kurš par pret, atturas, nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 121. kas par. Pret. Atturas pieņemts. 122. kurš par. Pret. Atturas noraidīts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 127. grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 130. divās daļās, pirmā daļa par kas par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret pieņemta. 132. par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Apšīmēs, ka šos. Beidzam balsot. 34 par, 32 pret, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 10. par, pret, atturas pieņemts. 139. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 140. par, pret, atturas pieņemts. 12, 11. kompromiss par, pret, atturas pieņemts.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 atturas pieņemts, 151 par, pret atturas pieņemts, 152 par, pret atturas pieņemts, 153 par, pret atturas pieņemts, 154 par, pret atturas pieņemts, 155 par, pret atturas pieņemts, 156 par, pret atturas pieņemts, 157 par, pret atturas pieņemts, 158 par, pret atturas pieņemts, 159. par pret atturas pieņemts. Simt piecdesmit devītais ir pieņemts, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Grozījums pieņems 35 par 30 pret. 160 par pret atturas pieņemts. 161. par pret atturas pieņemts. 162. par pret atturas pieņemts. 163. kurš par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 100. 66. grozījums, kurš par? Dafür. Kas pār pret atturas pieņemts? 167. par. Pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Sākam balsot. 167. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 26 pār 38 pret. 168. grozījums, kurš ir par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 28 par 37 pret, grozījums noraidīts. 169. divās daļās, pirmā daļa par pret, atturas noraidīta, pir, otrā daļa par pret, atturas noraidīta pieņemta. 15. kompromiss, kurš par, pret atturas pieņemts. 175. grozījums par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 29 par, 37 pret, grozījums ir noraidīts. 176. kurš par pret atturas pieņemts. 178. par pret atturas pieņemts. 16. kompromis par pret atturas pieņemts. 181. grozījums par pret atturas pieņemts. 182. kurš par pret atturas pieņemts. jāvadās pēc balsojuma saraksta. 17. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 184. kurš par pret atturas noraidīts. Labāk pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 188. kurš par pret. Pieņemts. Ņemot vērā to, ka kolēģi nebalso pietiekam aktīvi. 189. par pret atturas pieņemts, 190. par pret atturas pieņemts, 191. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Tas var tas? 191. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts 36 par 29 pret. 18. 192. grozījums par. Pār, pret, atturas pieņemts. 18. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 196. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 197. par, pret, pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. 97, 98, 98.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 if adopted, insert without duplication. Tas heißt, wir müssen darüber abstimmen. Ja. Mums taču jābalso 198. Kas par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 199 par. Pret atturas pieņemts. 200 par. Pret atturas pieņemts. 201 par. Pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 204. kurš par pret Vēlreiz eh, ceļam roku, tātad 204. par pret pieņemts. 205. kurš par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist Beidzam balsot. Divdesmit deviņi par, trīsdesmit pret, grozījums ir noraidīts. Tā bija gāla ar kunga balsu. Divdesmitais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 209. par pret atturas pieņemts. 210. 211. divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. Par kuru valstu mēs īsti runājam? Welche Botschaft kann wieder einen positiven Bericht nach Hause schicken? Kurai vēstniecībai tad būs labas ziņas? 213. par. Pret, atturas, pieņemts. 212. atkrīt, 214. par pret atturas pieņemts 215. par, pret atturas pieņemts 216. par, pret atturas pieņemts 217. par, pret atturas pieņemts 218. par, pret atturas pieņemts 219. kurš par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 39 par 26 pret grozījums pieņemts. 220. Kurš ir par? Pret. Atturas pieņemts. 221. Kurš par? 221. 219. bija noraidīts. 223. tomēr saka priekšsēdētājs, kas pār pret atturas noraidīts. 224. kurš par? Divsimt divdesmit trešais pārbaudām elektroniski. Amendment 223. 223. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts 26 par 38 pret. 224. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 225. par? Pret. Atturas pieņemts. 21. kompromis par? Pret. Atturas pieņemts. 229. par? Pret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 atturas noraidīts. 237. par, pret, atturas pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 240. par, pret, atturas noraidīts. 24. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 243. grozījums par, pret, atturas pieņemts atturas, noraidīts. 25. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 248. grozījums, kurš ir par, par, pret, atturas noraidīts. 249. kurš par, pret, atturas pieņemts. 26. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 252. grozījums par, par, pret atturas noraidīts. Ja, 253 dafür. 253. Kurš par? 253. par pret atturas pieņemts. Antrag, der die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 40 par, 23 pret, grozījums pieņemts. Man jau neviens netic, saka priekšsēdētājs. 254. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 258. kurš par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 261. kas par. Dafür. 261. Kurš pār? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Divi. soll doch der Apparat ja die richtige geben. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Divsimt piecdesmit devītais. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 260 par pret atturas noraidīts. 27. kompromis par pret atturas pieņemts. 266. grozījums, kurš par pret 6. 266. Kas par? Against. Pret Pārbaudīsim. Man gan šķiet, ka noraidīts. Sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 263 par pret atturas noraidīts. 200 Un jetzt kommen wir zu 267, wenn ich. Jā, pareizi saprat, 267. Kas par? Pret? Atturas noraidi, noraidīts. Dann kommen wir zu 268 dafür. 268. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 272. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Die Sozialisten haben Stimmen. Sociālisti balsoja par, ETP pret. Pārbaudīsim. Die Abstimmung. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Es taču teicu. 274. par. Ah ja, das ist a little bit complicated. Äh, für 273. 273. 273. Kurš par? Pret. Pārbaudam. It's even a split in ECR. The vote is closed.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 atturas pieņemts. Ar mutisku grozījumu. Nu, vienmēr tas ir tā, kā ir rakstīts sarakstā. 28. kompromiss par. Par. Pret atturas pieņemts. 278. grozījums par. Pret atturas noraidīts. 200. 282. kurš par. Pret atturas noraidīts. 283, 84, 85 identiski, kurš par, pret, atturas, pārbaudām. Ah, Pino, prendi nota. Eh? Geschlossen. Geschlossen. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Divsimt deviņdesmit ceturtais par pret atturas noraidīts. Divsimt deviņdesmit piektais par pret atturas noraidīts. 298 par pret, atturas noraidīts. 297. par, pret, atturas pieņemts. 298. trīs daļās ar mutisku grozījumu, kurš par pirmo daļu. Par. Pret, atturas noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Trešā daļa. Kas par? Pret. Atturas noraidīta. 299. kurš par? Pret. Atturas noraidīta. Fjell. 300. par? Pret. Atturas noraidīts. 301. par? Pret. Atturas noraidīts. 29. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Tad nonākam pie 303. par pret atturs noraidīts. Tālāk 309. par pret atturs noraidīts. 310. par pret atturs noraidīts. 311. par pret atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Paldies, beidzam balsot. Pieņemts. 45 pār 16 pret. Atzīmot šeit sadarbība ar vēstniecību bija ļoti laba. 314.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 319. divās daļās. Jā, jā, jābalso. 314. tika noraidīts. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturs pieņems. Otro daļu par. Pret. Atturs pieņems. 321. mājers par pret atturas. Dafür. 321. par, pret, atturas, noraidīts. 322. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīt elektroniski. Ich bitte die Kollegen jetzt doch gribu lūgt kolēģis daudz skaidrāk parādīt ar roku, kā viņi vēlas balsot. Ja tad es neredzu, neredzu, kā tad politiskās partijas balso, un tad nevar saprast. Tā tad pieņemts. 30. kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Līdz ar to nonākam pie 327. par, pret,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 Noraidīts. Tomēr pārbaudīsim elektroniski. Bija noraidīts? Pārbaudīsim tomēr. Jā, noraidīts. 329. par. Pret. Atturs noraidīts. 330. par. Pret. Atturs noraidīts. 332. par pret atturas noraidīts, 333. par 332. vēlties parvalīt. Labi. Apšķirums geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 333. par pret atturas noraidīts, 334. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 30 par 31 pret. 335 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 338 par pret, atturas, noraidīts. Trīsdesmit pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 331. Tikai pirmā daļa. Par, pret, atturas noraidīts. 337. par pret atturas. Nu, tikai viena trešā daļa komitejas balsē. Kas ir par 337? Kas ir pret? Atturas pieņemts. Pārbaudīsim labi. Bet viss bija skaidrs. Beidzam balsot. 38 par 24 pret. 341 par. Pret. Atturs noraidīts. Nonākam pie apsvērumiem. Ist es doch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 Labi, pārbaudīsim elektroniski 25. Aber 25, 26 in einem Wahlgang. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot, norēdīts. 23 par 36 pret. 27. par. Pret. Atturs. Vēl vienreiz 27. par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 atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts. 29. par pret atturs pieņemts, 30. par pret atturs pieņemts, 31. par pret atturs pieņemts, 32. par pret atturs pieņemts. 33. par, nē, tas ir valodniecisks, geschlossen. Beidzē, beidzām balsot 28 par 33 noraidīts. 33. ir valodniecisks, 34. par, pret, apturas, pieņemts. Trīsdesmit piektais par, pret, atturs, pieņemts, trīsdesmit 35. par, pret, atturs, pieņemts. 40. par, pret, atturs, noraidīts. 42. par, pret, atturs, noraidīts. 43. par, pret, at, pieņemts. 44. par. Nu, ticiet taču man. Pārbaudīsim tomēr 43. Hmm? Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 par 28 pieņemts. 44. par. Pret. Atturas. Šķiet noraidīts. 45. par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 atturs pieņemts. 58. par, pret atturs pieņemts. 57. par, pret atturs pieņemts. 59. par, pret atturs pieņemts. 38. kompromiss par. Nē, pārbaudīs vēlties iepriekšējo 59. schließen. Beidzam balsot. Pieņemts. 54 par 6 pret. Double check, double check. Kompromiss. 38. kompromiss par. 38. pret. Atturs pieņemts. 63. Par, pret, atturs, noraidīts. 64. Par, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. 67. 68. par, pret, atturs, Noraidīts. Jā, 69. 69. par, pret, atturs pieņemts. 70. divās daļās, nē. Nu, nē, nē, noraidīts. 70. par, trīs daļās, pirmā daļa. Pret, atturs, noraidīts, otra daļa par. Pret, Pārbaudīsim elektroniski. Domāju, ka pieņemts. Second. Second. Otrā daļa - 70. grozījums. Šķiet, ka pieņemta. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturs noraidīts. 73. par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim. Wo ist der Rest der Truppe? Un pārējie nebalsos, tikai 20 nobalsojuši. 73. 73 the Greens. Schluss. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit ceturtais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīt vēlties. das war 74, ne? Ja, genau. Abgelehnt. Richtig. Noraidīts. Nu, tomēr patiešām nu, saņemieties un balsojiet. Agrānas kundze, jūs vispār neko nedarījāt. Liberāli. Liberāli tie bija. Nē, es nevaru redzēt, ko jūs tur darāt. Tātad, 75. par pret, atturas, noraidīts. 78. par, pret, atturas, noraidīts. Arī 75. bija noraidīts. 77. par, pret, atturas, noraidīts. 78. par, pret, atturas, noraidīts. 79. par, pret, atturas, noraidīts, 37. kompromiss par pret atturs pieņemts, 84. grozījums trijās daļās, pirmā daļa par kas ir par otro daļu. Pieņems. Mēs tagad par pirmo daļu tikai balsojām. Kas ir par otro daļu? Pret, atturs, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturs, noraidīts. Kas vienmēr sauc, sauc to pārbaudīšanu? Kas pieprasto? to? Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Tagad beidzam balsot. Noraidīts. 35 pret, 26 par tikai. 50, 85 par, pret, atturs noraidīts. Otrais grozījums par ievilkumiem. Otrais grozījums par, pret atturs pieņemts. Trešais par, pret atturs pieņemts. Ceturtais par, pret atturs pieņemts. Piektais par, pret atturs pieņemts. Sestais. Vai mēs varam līdz 11. kopā blokā balsot? Tātad no 6 līdz 11. Par, pret atturs pieņemts. 11. par, pret, atturs noraidīts, 12. par, pret, atturs pieņemts, 13. par, pret, atturs pieņemts, 14. par, pret, atturs noraidīts, 15. par, pret, atturs pieņemts, 16. par, pret, atturs noraidīts, 17. par, pret, atturs pieņemts, 19. par, pret, atturs pieņemts, 20. par, pret, atturs pieņemts, 21. par, pret, atturs pieņemts. Tālāk nonākam pie 9 grozījumiem, no tātad un citām komitejām. Ich, ist es, wenn wir Deve 10 Deve, vai mēs varam par visiem? Kas ir par Deve 10? Pret, atturas, noraidīts. Un kas ir par pārējiem Deve grozījumiem? Pret, atturas, pieņemts. Tālāk sieviešu tiesību komitejas grozījumu. Ha? Micro. When did we agree to a DB block vote? We've got Kad mēs nolēmām par DB grozījumiem balsot blokā? Tikai atsevišķi balsojumi par 9, 10 un 6, 7 un 8 man arī ir atsevišķi cita balss. Tas tikai vienkārši pap paprasījums. Now we come to FEM. Nu, nākam pie sieviešu tiesību komitejas. FEM 1. FEM 1. Šeit ir atšķirīgas balsis. Ja varam tomēr balsot blokā no 1 līdz 9, FEM 1 līdz 9, nē? Nu, nav iespējams, labi. Nu, tad atsevišķi. Tun mal. Doris, sei doch mal ruhig, ich führe das hier. Ich rede bei einem Auto. Nu, ne visi tagad nepārkliedziet mani. Es esmu priekšādātājs. Man šeit ir teikšana. Nevar izturēt vairs šito. Fem viens par. Pret. Atturs. Pieņems. Fem divi. Līdz fem deviņi. Nē, tas arī nedara, jā. Ja? Labi. Pa vienam. Divi par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 pret, atturas, noraidīts šķiet. 12. par, pret, atturas, pieņemts, 13. par, pret, atturas, noraidīts, 14. par, pret, atturas, noraidīts, 15. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. par. Pret atturs pieņem. 17. par. Pret atturs pieņem. 18. par. Pret. Nu, tautas partijas eh, vārdā, zinām, man var teikt, ka pieņem 19. par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 par. Vēl vienreiz. 26. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 27. par. Pret. Atturs. Pieņems. 28. par. Pret. Atturs. Pieņems. 29. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 29. am 8. Frauenausschuss zum ausländischen Bericht zu reden. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņems. 30. par. Pret. Atturs. Pieņems. 31. par. Pret. Atturs. Pieņems. 32. par. Pret. Atturs. Pieņems. 33. par. Pret atturs pieņems 34. par, pret atturs pieņems 35. par, pret atturs pieņems 36. par. Ko lūdzu? Tagad līdz beigām blokā? Nē! Nē, viens teica nē. 34. par. 35. par, pret pieņems, 36. par, pret atturs pieņems 307. par pret atturs pieņemts, 308. par pret atturs pieņemts, 39. par pret atturs pieņemts, 40. par pret atturs pieņemts, 41. par pret atturs pieņemts. Nonākam pie elektroniskā balsojuma par visu ziņojumu grozītā versijā. Sākam balsot. Apšanas <laughs> geschlossen. Beidzam balsot. 46 par, neviens pret 13 atturējās. Pieņemts. Apsveicam referentu. Nu, divas piezīmītas. Lūdzu, pārbaudiet eh, sekretariātu, kas tur notiek ar šiem identiskajiem grozījumiem. Kas notiek ar šiem identiskajiem pieņemtiem? Kā tur ir? Kas notiek, ja tur kāds trešais vēl kaut ko ir rakstījis? Par to runāsim paplašinātajā prezidijā. Jo, nu, visdrīzāk tad gadās tā, ka kaut kāds trešais vēl šos grozījumus raksta, un tas nav īsti ritīgi. Un turklāt Un turklāt, ja komiteja, kas sagatavo atzinumu, iesniedz 41 grozījumu, tas, man liekas, ir neproporcionāli. To arī nevajadzētu pieļaut. Par to mums vajadzētu padomāt. Nu, labi. Pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir aiz slēgtām durvīm. Yes, David. Hi, how are you? Thanks. Can I say one word to you? Yeah. Mauritania, the, the protocol.